Good afternoon, colleagues. Um, thank you for being here on time. Sorry to start a little bit. Cienējamie kolēģi, mēs tā nedaudz atkal esam nokavējušies, bet es cēlu, ka visi ir ieradušies, kas vēlējās ierasties. Ir ceturtdienas pēcpusdiena, es saprotu, bet mums ir jāizskat daži punkti. Uh, Un mums ir um, viedokļa apmaiņa ar komisāru Juliānu Kingu. Nu, eh, šo te jautājumu mēs eh, vairākas reizes esam atlikuši, bet, nu, pēdējo, paldies Dievam, beidzot tas ir darba kārtībā, un paldies tātad par uh, pacietību. Un paldies visiem, kas uh, strādāja pie sanāksmes sagatavošanas. Un Barbarai arī paldies par šīs sanāksmes vadīšanu. Atgriežoties pie komisāra Kinga iecelšanas amatā un uh, to, ka viņam ir uzticēts strādāt ar drošības jautājumiem Eiropā un mm, mēs mūsu komisija komitejā vēlamies veidot tādu struktūrētāku eh, dialogu ar eh, komisiju un ar padomi un arī ar ekspertiem dalībvalstīs. Un līdz ar to mēs eh, nu, vēlējāmies, lai debatas būtu tādas padziļinātas drošības jautājumā. Pirmais - drošības dialogs runās par esošās informācijas eh, dalīšanās instrumentu drošības jomā īstenošanu. Un eh, ir ļoti svarīgi par šo tēmu izvērst tādas padziļinātas debatas. Tā kā paldies arī komisāram par dokumentiem, ko viņš mums atsūtīja pēc mūsu pieprasījuma. Un, protams, vēlreiz paldies visiem, kas 6. Eh, martā piedalījās sagatavošanas sanāksmē ar. Uh, dalībvalstu pārstāvjiem tiesību sargājošai, no tiesību sargājošām iestādēm. Un tagad lūkšu komisāru Kingu teikt dažus vārdus sanāksmes sūkumā, varbūt arī pievērsties uh, par eh, pievērsties vakardienas eh, terora aktiem Londonā un eh, piemiņas pasākumiem vakar Briselē. Paldies par ielūgumu, sveicināti. You, if you permit me, just start with uh, a couple of words about, about yesterday uh, before moving on to the subject. Un, jā, nu, labi, ka šī tēma ir iekļauta darba kārtībā, bet uh, runājot par vakardienas uzbrukumiem, es domāju, ka es runāju visu vārdā, kad gājēji, kas vienkārši gāja pāri Westminsteras tiltam Londonā, dodoties Westminsteras pili, uh, un viņiem uzbruka, nu, tas, uh, protams, uh, visus mūs šokēja, un es izsaku visdziļāko līdzjūtību visiem upuriem. Un Faktiski es nedomāju, ka tā bija sagadīšanās, ka Briseles eh, uzbrukuma pirmajā gaddienā notika šāds uzbrukums eh, Londonā. Un mēs tieši eh, šeit, Eiropas galvaspilsētā, pieminējām visus ievainotos un bojā gājušos, eh, kas cieta, un tos, kur dzīves eh, šie uzbrukumi neatgriezniski ietekmēja. Faktiski Londonas uzbrukums jau rāda tādu zināmu uzvedības modeli. Piemēram, tas, kas notika Nicā, Francijas Nacionālo svētku laikā, eh, Berlīnē tātad tādas ikdienas uh, priekšmeta lietas kā automašīna, pārvēršana par ieroci un vēršoties pret visnēsargāko mērķi, pret cilvēkiem, kas iet savās ikdienas gaitās. Nu, protams, ka šis uzbrukums mums atgādina, ka teroristi draudi joprojām ir ļoti uh, augstā līmenī. Un uh, arī uzbrukums uh, apvienotās karalists parlamentam ir uzbrukums mūsu demokrātijai visu pirms. Un, uh, Es domāju, ka e, tieši tā to saprot visā Eiropas Savienībā, un tie, kas veic šādus uzbrukumus, vēlas vērsties pret mūsu vērtībām, pret mūsu dzīvesveidu, un, bet mēs neļausim viņiem gūt virsroku. Un tieši tādēļ labi, ka Francija pagājušajā gadā eh, turpināja, eh, neskatoties uz apdraudējumu, organizēt futbola čempionātu Parīzē. Un uh, decembrī vairs iestādes pieņēma lēmumu arī Berlīnai turpināt uh, un atļa, turēt atvērtu Ziemassvētku tirdziņus. Cent security, uh, there's never going to be zero risk. Un jānorāda, ka nulles risks nevar pastāvēt. Further attacks uh, as. Un tāpēc es tomēr domāju, kā mēs virzāmies uz priekšu un pieliekam pūliņus, lai mazinātu visas iespējas teroristiem eh, savas darbības veikt. Bet mums ir jāturpina, un šodien mēs runāsim par vienu no aspektiem šajā darbā. Par to es pēc brīža teikšu dažus vārdus. Tagad es pāriešu pie darba kārtības eh, temata. Jūs vēlējāties izmantot šo sēdi, lai runātu par informācijas eh, kopīgas izmantošanas instrumentu, kas ir ļoti būtiska sastāvdaļa mūsu uh, kopīgās drošības stiprināšanai, un es, protams, apsveicu šādu iespēju pēc jūsu pieteikuma. Mēs esam snieguši pamat informāciju, un es domāju, ka mums ir nozīmīga informācijas sapaņa šodien, tā kā apdraudējums kļūst komplicēts arī informācijas apmaiņa un tās kopīga lietošana ir ļoti nozīmīga, lai mēs varētu stiprināt mūsu drošību. From, from terrorism. un tāpat tas attiecas organizēto noziedzību un kiberuzbrukumiem. Esmu pārliecināts, ka pirmais solis ir pilnībā izmantot likumdošanas iniciatīvas lai veicinātu informācijas apmaiņu starp spēlētājiem drošības jomā. Tāpēc e, komisija ir aicinājusi dalībvalstu pilnībā izmantot potenciālu, lai šo praksi izmantot kopīgi. Komisija ir daudz strādājusi, lai šo jautājumu risināt pēdējo gadu laikā. Pagājušā gada aprīlī mēs izveidojām stratēģiju informācijas sistēmām un drošībai, kas analizē informācijas sistēmas, identificē trūkums, problēmas un ieskicē darbības, lai šos trūkums novērstu. Labāk informācijas sistēma izmantošana ir viens no veidiem, kā mēs veidotu spēcīgākas un gudrākas informācijas sistēmas. Tāpat arī mēs esam runājuši par informācijas eh, maiņu plenārsēdē februārī. Taču tiem, kuri klāt nebija, vēlos atgādināt, ka pašreizējā situācija ar esošajām sistēmām pirmkārt par Schengens informācijas sistēmu, kas ir visplašāk izmantotā kopīgās informācijas sistēma. Un, manuprāt, tas ir operatīvs pasākums un domāju, ka dalība valstu eh, lietojums pieaug gadu no gada. 16. gadā nacionālās lēmēja iestādes eh, pārbaudīja kopumā ap 4, 4 miljardiem gadījumu informāciju, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekš. Tāpat atbilžu skaits pieaug no 150 tūkstošiem 15. gadā uz vairāk nekā 200 tūkstoši 16. gadā. Un, ņemot vērā to, es uzskatu, ka vēl aizvien tomēr ir daudz darāmā, lai situāciju uzlabot, un tāpēc komisija ir nākus klajā ar leģislatīvo priekšlikumu komp, eh, komplektu, ar kuru mēs iepazīsimies. EU, EU līsa aģentūra strādā pie tehniskajiem uzlabojumiem SIS. Konkrēti ir runa par automatizētu pirkstu nospiedumu identifikāciju, kas dos iespēju robežu sārdzei un tiesību sargājošām uh, E, iestādēm meklēt sistēmā pēc pirkstnospiedumu materiāla. Tāpat būs iespēja identificēt cilvēkus drošākā veidā un arī atrast tos, kur ceļo ar viltotām identitātēm. Ir pilota projekts, e, kas gada beigās aptvers sešas dalībvalstis. Tāpat Vēl viens pasākums ir apzināšanās līmeņa celšana dalībvalstīs, lai uh, nacionālie dienesti labāk izmantotu SIS ilgākā perspektīvā runājot ir ap 800 tūkstošu trauksmes ziņu, ko ir uh, Um, darījuši zināmas nacionālās uh, lēmē iestādes. Tāpat ir nozīmīgi pastiprināt pārobežu sadarbību, kas sāk darboties 2008. gadā par uh, DNS datiem un pirkstu nospiedumu reģistrāciju. Uh, Dalībvalstīm vajadzēja reģistrēties tajā līdz 11. gada augustam, un vēl piecas dalībvalstis nav pilnībā lēmums īstenojušas. Komisija ir uzsākusi septembrī pārkāpuma procedūras, mēs esam saņēmuši atbildes no visām piecām dalībvalstīm, un mēs tās izvērtējam pirms mēs varēsim pieņemt lēmumus. Tāpat paralēli Komisija norāda, ka pilnībā ir jāizmanto e, vislabākās prakses. Treškārt, tā saucamā Zviedru iniciatīva, kas paredz kopīgu juridiski ietvaru informācijas apaņas starp dalību valstīm. Progress ir panākts ieviešanā, tomēr vēl ir atšķirības tajā, kā dalību valsts šo instrumentu izmanto mēs izvērtējam atbilstību, lai gūtu kopainu un lemsim par to, kādi varētu būt nākošie soļi, lai pilnībā nodrošinātu tās īstenošanu dalībvalstīs tālāk. Padomas lēmums par informācijas apmaiņu par teroristu uzbrukumi pārkāpumiem un eh, atbilstoši tam eh, informācija tiek nodota Eiropolam, Eirojustam un citām interesētiem dalībvalstīm, izņemot gadījumus, ka tas var apdraudēt notiekošo izmeklēšanu. To stiprina eh, vēl papildus direktīvu par terorisma apkarošanu, un es vēlreiz gribu pateikties parlamentam un tīpaši Libe komitejai par šajā jomā paveikto un esmu pārliecināts, ka, ka tas palīdzēs stiprināt mūsu drošību. Tālāk vīzu informācijas sistēma, kas palīdz stiprināt dalību valstu iekšējo drošību. Kopš 13. gada septembra eh, likumsargājušās iestādes ir eh, varējušas piekļūt šai datu bāzēs pēc īpaša lēmuma eh, tomēr šī piekļuva ir fragmentēta pa dalību valstīm. Runājot par aģentūrām, mēs esam panākuši zinām projektu pēdējos divos gados par informāciju ar Eiropolu un Eiroģust. Piemēram, ārvalstu kaujinieku skaits, par kuriem tiek ziņots Eiropolam, un kas ir iekļauta Eiropola informācijas sistēmā, ir kopš 15. gada decembra divkāršojies un pārsniedz 7000 šī gada janvārī. Jāpiebilst, ka šeit ir e, iekļauti gan Eiropas Savienības, gan trešo valstu e, pilsoņi. Mēs saprotam operatīvo vērtību un arī to, ka datu drošībai ir jābūt uh, līmenī. Tālāk PNR direktīva, kas vēl nav pilnībā ieviesta, kā jūs zināt, dalība valstis līdz 18. gada maijiem varēs direktīvu īstenot, un lai šo darbu atbalstītu, komisija ir sagatavojusi novembrī ieviešanas plānu ar vadlīnijām un vislabāko praksi. Ir notikušas sanāksmes, semināri, bija paredzēts finansējums un arī attiecīgas pieredzes apmaiņas platformas. Tālāk par datformātiem un uh, eh, uh, eh, padevis nodošanas protokoliem, kas jārespektē lietotājiem un līdzsabiedrībām. Tālāk uh, aspekti, kas attiecas uz trūkumiem, uh, kurus mēs konstatējam 16. gada aprīļa stratēģijā. Komisija ir nākus vai ar priekšlikumiem Schengens informācijas sistēmas uzlabošanai. Tas nodrošinās labāku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, lai apkarotu terorismu un pārrobežu noziedzību. Un konkrēti pirmo reizi mēs piedāvājam pa dalību valstīm uzlikt par pienākumu ziņot uh, esies sistēmā par personām, kas var būt saistāmas ar teroru uzbrukumiem, kas attiecas taiskaitā uz trešo valstu uh, pilsoņiem aizlieg un aizliegumiem viņu iebraukšanai. Tāpat tiek datu aizsardzībai tiek paredzētas papildus drošības līnijas saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošiem noteikumiem. Un šie uh, informācija ir jums un padomē diskusijām, un es ar prieku kopā ar jums un referentiem strādāšu pie šī darba, lai to virzītu ar jums. Vēl ir citi priekšlikumi, kas attiec uz patvērumu datu bāzi Eirodak e, funkcionalitātēm, e, regu, e, migrantu atgriešanos un informācijas sistēmu par apsūdzētiem trešo valstu pilsoņiem, kur e, grozījumi ir piedāvāti jūnijā. Pārsvār tagad par Eiropas Savienības iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, kas e, t, reģistrēs uz ārējās robežas trešo valstu pilsoņu. Es domāju, ka. E, e, Šeit ir runa par ceļotājiem, kas iebrauc un izbrauc Eiropas Savienībā un Schengens zonā. Tas ir paredzēts, lai varētu identificēt gan aizdomās turētās, gan pārkāpums izdarojušās personas, gan lai vieglāk identificētu upurus. Un mēs par šo priekšlikumu turpinām sadarbību. Un visbeidzot, Eiropas uh, ceļošanas un informācijas sistēma ETIAS, kas dos iespēju izvērtēt drošības un migrācijas riskus eh, trešo valstu pilsoņiem, kas ceļo uz Eiropas Savienību bez vīzes, pirms tie ierodas Eiropas Savienībā. Sistēma stiprinās Eiropas drošības sistēmu. Institūcijas kopīgā paziņojumā vienojās, ka šis priekšlikums ir leģislatīva prioritāte un ir jāpieņem līdz gada beigām. Ar lielu prieku es atbalstīšu referenti gālu šajā darbā. Ir piedāvāts saistīt darbu pietiesu ar diskusijām par interoperabilitāti, bet es neesmu pārliecināts, vai tā būs pareiza pieeja. Komisija nāca klāj ar ETIAS priekšlikumu novembrī, lai risinātu e, informā... trūkums informācijā par bezvīzu e, ceļotājiem. Un tas ir darīts ar nolūku stiprināt ārējās robežas. ETIAS, kāds ir šis instruments, palīdzēs šo problēmu risināt, un tas ir arī paralēls darbs interoperabilitātes ziņā. Komisija uh, eh, ETS gadījumā nepiedāvā ieteikums izspēdi. Es zinu, ka šajā sakarā jums rodas jautājumiem, bet mēs balstāmies uz priekšlikumu par veicamības izpēti, kas tika sagatavots kopā ar priekšlikumu. Un ņemot vērā pasākumu steidzamo raksturu visas institūcijas vienojās, ka ETIAS būs leģislatīva prioritāte. Līdz ar to mūsu darbs pie interoperabilitātes neaizskavē to nozīmīgo darbu un priekšlikumus, kas šobrīd tiek īstenots, taiskaitā etijas un priekšlikumi, lai stiprinātu SIS. Tas nekavē darbu pie vīzu informācijas sistēmas, bet mums turpmāk būs e, jālem e, tas e, par to, kā mēs strādāsim pie interoperabilitātes, kas ir manas uzstāšanās pēdējās punkts, lai mēs labāk varētu informāciju lietot mūsu informācijas sistēmā. Pagājušā reizē, kad mēs tikāmies, mēs runājām par to, ko ir konstatējusi augsta līmeņa ekspertu grupa, kura izvērtēja dažādas opcijas interoperabilitātē. Darbs turpinās un galziņojums tiks piedāvāts maija sākumā ar ieteikumiem un konstatējumiem. Un turpinot 16. gada aprīļa stratēģiju, komisija plāno nākt klajā ar konkrētām idejām jums un padomē maija vidū, kas kalpos par pamatu diskusijām ar jums. Paldies jums par uzmanību, atvainojiet, ka es izteicos tik gari, un tagad es uh, ar prieku piedalīšos diskusijā. Komisār. Paldies, komisāra kungs. Un nu, esmu tiešām gandarīts, ka ceturtdienas pēcpusdienu stundu pavēlu, bet eh, kolēģi man ir ieradušies, lai man liels prieks par to. Tā tiešām ir laba zīme, jo ir vairāk jautājumu, kas izraisa zināmas bažas, un tos nedrīkst ignorēt. Pagājušajā sarakstu kolēģi pieteikušies, bet, eh, nu, ir mums eh, gan daudz laika rīcībā. Jā, sāksim ar Mecels kungu, jums pirmajam. Mecels kundze. Jā, paldies, eh, Klod, un paldies komisāru kungs, ka iedāties un sniedzāt mums šādu plašu pārskatu par komisijas plāniem, ko tad šajā jomā grasāties darīt. Kā vakardienas uh, terora uzbrukuma, kas notika arī um, gad, gadskārtā, kad apritēja viens gads kopš teroras uzbrukumiem Briselē. Un tas sevišķi spilgt mums atgādina par to, cik liels teroristu apdraudējums joprojām uh, mūsu pilsētās, mūsu valstīs. Nu, arī mūsu grupai ir svarīgi līdz ar to, lai mēs arī turpinātu aicināt komisiju piestrādāt šajā jomā, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības uh, drošība ir komisijas augstākā prioritāte. Man ir vairāk jautājumu, varbūt jūs varētu padziļinātāk paskaidrot uh, dažus aspektus. Par pilotu projektu pirkstu nospiedu noņemšanai jūs pieminējāt sešas dalību valsts, varbūt jūs varētu mūs sīkāk painformēt par to, Vai jūsuprāt šis pilotprojekts vai tikt arī paplašināts vistak eh, šīm sešām valstīm? Un vai jūs varat mums pavēstīt, kas tad ir šīs konkrētās sešas valstis? Tātad, ja kur konkrēta informācija, kas mums ļaut labāk saprast, to, kas notiek šajā jomā, būtu visnotaļ noderīgi. Par prīmas uh, mehānismu. Tiešām ļoti žēl, ka vairāk kā desmit gadi pagājuši, kopš šis mehānisms ir eh, izveidots, un tomēr tik daudz dalību valstu, kuras uh, pilnībā nav īstenojušas attiecīgās prasības. Jums šķiet, ka šis instruments jau no mm, pirmsākumiem iecerēts kaut kāds labs informācijas apmaiņas instruments starp iestādēm. Tas būtu tiešām ļoti labs tāds piemērs mūsu centieniem um, uzlabot sadarbības ar dalību valstīm. Par etijas man prieks, ka jūs pieminējāt uh, ietekmes izvērtējumu. Vakar mums bija tiešām tāds gārs, uh, mm, plašas diskusijas ar komisiju par, um, par to, vai ir nepieciešams ietekmes izvērtējums tad, ja ir veikts eh, padziļināts eh, eh, ekonomiskās dzīvespējas pētījums. Mums jau tāds partija, tomēr tā ir prioritāte. Mēs te kurā gadījumā tomēr vēlētos aizpildīt šo te plaisu, kurai domāts ēties priekšlikums, protams, tas ir jādara, bet ja jūs varat mazināt man, manu un manu kolēģu bažas par to, vai priekšlikums patreizējā formātā tā var tikt īstenots bez ietekmes izvērtējuma, tad es būtu pateicīgi. Tad mums joprojām ir šīs bažas. Un visbeidzot, ar nepacietību gaidām, kāda būs darba grupas secinājumi. Mēs ceram, ka mūsu turpmākais dialogs noteikti ņems vērā šīs rekomendācijas un kā mēs tās varam īstenot. Paldies! Stepā kungs tālāk. Paldies priekšstādātājiem, paldies, ka Inga kungs, kā ka iedāties, bet atklāt sakot, es esmu visiem vairāk apjukus un pat nedaudz aizskaitināta. Alers redzams karstus vārdus, jā, mums ir jāizklāj informācijas, tātad plaisas, deficītus, tas jādara ātri, un tādēļ mums nav laika ietekmēs izvērtējumam. Atceroties teroru uzbrukums Briselē, es tiešām atminos, ka viena no problēmām, bija tāda, ka mēs maķinītā ātrāk neuznājām vismaz par dažiem no šiem uh, teroristiem, par viņiem bija informācija, bet informācijas apmaiņa nebija pietiekami efektīva. Un jūs nu pat aprakstījāt to, ka prīmas lēmums tam bija jātiek īstenotam jau 2011. gadā. Joprojām nu, ir virkni dalība valstu, kas uh, to nav paveikušas. Un pārkāpuma procedūra pret šīm valstīm ir uzstāvēta 2016. gadā. Mums tāpat arī bija diskusija par uh, robežu un krasta apsardzi, kur mēs uh, steidzi, steigu sasteigti pieņemām lēmumu. Tagad atklājam, ka dalība valsts vienkārši nespēja šo lēmumu izpildīt. Nu, kādēļ tad tāda steiga, komisārkungs? Ja gala beigās mums šā kā tā pierādās, ka lēmumi nav izmantojami. Un, līdzīgi jautājumēt uz to par Eirodaks sistēmu. Tagad mēs gatavojam lēmumu, lai ievāktu vēl vairāk datu. Nu, es saglāt sakot, neesmu redzējusi ietekmes izvērtējumu, kur tiešām būtu sacīts, ka sešu, bērnu, sešu gadu vecu bērnu pirkstu nospiedumi būtu ļoti noderīgi. Bet pat ja dalībvalstis eh, noņem šos pirkstu nospiedumus, eh, nu, patvērumu meklētājiem problēma jau tāda, ka šie pirkstu nospiedumi ālaši tiek ievadīti Eirodax sistēmā. Nu, tā kā mums ir mūsu pašu izraisīti informācijas deficīti, ko, pie, kur pie vainas ir dalība valsts, bet neskatoties to, mēs lūdzam aizvien vairāk un vairāk datu. Nu, būtu tiešām jauki paraudzīties, vai pēc pieciem gadiem, kad tagad mēs steidz, steidzamā kārtā pieņemsim meties lēmumu, pēc pieciem gadiem skatīsimies, vai šis lēmums atkal būs pieņems vai nē, vai mēs uh, turpināsim sūdzēties par uh, informācijas iztrūkumiem un, un nepilnīgi informācijas apmaiņas ar dalību valstīm. Nu, tāpat laikā, principā, runājot par datu nepieciešamību un samērīgumu. Nē, nu, esmu droši, vai esam sasnieguši šo robežu šķirtni. Jā, mēs runājam par to, ka vajag papildus datus. Nu, labi, bet no otras puses, tad um, mēs sasniedzam šo piesātinājumu un līdz tam mums ir pārāk daudz datu. Mums ir ekspertu sanāksmes ar uh, četru dažādu daļvalstu pārstāvju runājot par PNR sistēmu un dažu daļvalstu. Uh, pārstāvis saka, joprojām turpina strādāt, lai noskaidrotu, kā tad, ko tad efektīvi darīt ar šiem miljoniem un miljoniem uh, datu vienību, kas nonāk viņa rīcībā. Kā efektīvi izfiltrēt uh, tos nelielos uh, datu elementus, kas tiešām būtu noderīgi, kas palīdzētu tiešām cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Nu, bet, nu, labi, nu, tagad mēs atkal veidojam vēl vienu papildus datu bāzi. Nu, nu atkal jāsaka, jā, mēs iegūstam vairāk, un mēs vairāk datu. Tad kā gan komisija, kā jūs, nu, Kā jūs garantēsiet ne tikai datu drošumu un, un datu privātumu uh, iero, ievērošanu, bet uh, arī kā jūs ievērosiet tādas procesālās normas kā nevainīguma prezumpcija un, un efektīvi tiesības sargājušie līdzekļi? Un šie jautājumi ir īpaši svarīgi tādēļ, ka, kā dzirdējām, jums ir uh, plāna attiecībā uz kopējo datu repozitāriju, tad, ka visi ir, ir vismaz ne, ekrist un eiro daku un, un ekrist, kā arī iebrošanas drošanas sistēmas dati. Uh, kādas apsība vakarī mums bija arī pacinā diskusija par to, vai tiešām būtu noderīgi, vai tiešām ir nepieciešams uh, vākt uh, datus par veselības stāvokli, par, par, uh, par tiesājumību. Ja mums ir pieejama Eiropola un, un Interpol dati, mm, sistēmās šie dati parasti ir, bet tas cits jautājums. Visbeidzot, pēdējais jautājums, nu, domājot par sadarbspēju, tad interoperabilitāti un datu repozitāriju, datu krātumi. Vai tad šai sakarā tiks gatavot arī leģislatīva priekšlikuma, tad, kad tiks publicēta augstas darba grupas darba rezultāti? Nu, es ceru, ka notiks adekvātas starpdienas to konsultācijas šeit. Varbūt pirmo reizi ilgākā laikā un mēs beidzot saņemsim ietekmes izvērtējumu. Paldies! Labi, paldies, Stīvens kundzei bija jādodas prom bet uh, uzklausīsim viņu, kad viņa atgriezīsies. Natālija, lūdzu. Merci, Claude. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisār. Kā kolēģi jau sacīja, šīs pirmās debats par iekšējo drošību ir ārkārtīgi nozīmīgas pēc vakardienas eh, notikumiem gan mm, šeit, es domāju, piemiņas pasākums Briselē un uzbrukums Londonā. Un mēs redzam, cik svarīgs ir komisāri jūsu portfelis un cik daudz Eiropas pilsoņu cerības liek uz jums drošības jomā. Un cik daudz tiek gaidīti kvalitatīvi risinājumi. Es ceru, ka to, ka tie tiks izmant, īstenoti tuvāko divu gadu laikā jūsu mandāta laikā. Un beidzoties mandātam mēs būsim, e, kā saka angļi, deliverējuši daudzu, ļoti daudzos dosijē. Bet tagad daži jautājumi par informācijas apmaiņu. E, Nu, par tiem jūs runājāt ievadvārdos, un informācijas apmaiņa, kā daudzi zina, ir joma, kurā vēl ir daudz darāmā. Šī doma ir ļoti fragmentēta, ar daudziem trūkumiem, ir e, problēmas ar kvalitāti un informācijas kopliet, koplietošanu, piekļuvi un citas problēmas, un arī tāpēc jāapzinās, kādi ir risinājumi, ko tie pieprasa, kādas ir problēmas, finansējums, starpsavienojamības un citas. Un tā kā šis redzējums ir komisāri, kas ir paredzēts, lai varētu virzīties ātrāk. Tālāk otrais jautājums par likumdošanas pasākumu izvērtēšanu uzklausīšanas laikā. Jūs atbalstījāt globālu izvērtējumu uzsākšanu. Mēs par to runāsim drīzumā 3. aprīlī. Es un mana grupa vēlētos lūgt ieskicēt šo izvērtēšanu, lai piešķirtu konkrētas darbības, kas ir īstenojamas, un varētu uzdot konkrētus jautājumus un uh, konstatēt, kur ir notikusi virzība. Un treškārt par eh, kibernoziedzību runājot. Jūs izmantojāt tādu jēdzienu, ka ciber, eh, eh, kiber rezilience, jeb kiber pretestības stēja. Tas ir jauns jēdziens, un es uzdodu jautājumu kārtīju reizi par to, kas ir jauns šajā kiberpretošanās spējas jomā. Un pre, konkrētāk, kā jūs iecerēsiet savas darbības. Un visbeidzot, eh, pēdējais ļoti aktuālais jautājums 48 stundu laikā Savienotās valsts ir ieviesušas jaunus ierobežojumus attiecībā uz portatīvo datoru pārva un planšetu pārvadāšanu lidmašīnu salonā. Vai tie ir e, jauni diskriminējuši pasākumi no tā saucamā mūsu uh, Trumpa puses vai e, otrdien ar līdzīgiem pasākumiem nāca klajā Lielbritānija, vai e, un kāds komentārs būtu jūsu dienestiem par to? Paldies, Natālija Vārds. Čudītāji, e, paldies, priekšstādātāji. Priekšstādātāji, es atļaušos veikt salīdzinājumu starp komisāru un pats sniegto ievādu par datu sistēmu sadarbspēju. spēju un viņa piekto progresa ziņojumu par uh, drošības savienību. Progresa ziņojumā, kurš uh, man tiešām šķiet ārkārtīgi interesants, jūs uh, norādāt uh, ra radikalizāciju, ko darīt ar džihādistiem, kas atgriežas dzimtenēs, uh, ko darīt ar tas augtiem vieglajiem mērķiem. Nu, un jūs uzrādīt, uh, ka ir nepieciešams risināt iekšējos drošības riskus. Uh, drošības apdraudējums. Un eh, es turpinu uzsvērt, ka mums tomēr eh, ir jāpiestrādā pie tā, lai, lai paredzētu, eh, prognozētu iekšējos drošības riskus, un tad tas arī novērst savukārt jūsu priekšlikumu. Datu bāzes, kas ir jāpaplašina un, un jāsaslēdz, tas lielā mērā koncentrējas uz drošības riskiem, kas nāk no ārpuses. Un tas man šķiet nedaudz problemātiski. Un, kā piemēram, piemēram minēšu Eirodāk datubāzi. Pat labāk nu norit sarunas par to, lai arī Dublinas mehānismā šī sistēma varētu tikt izmantota, jo tā būs sistēma, kas spēs nošķirt eh, patēru meklētājus. Eh, un, eh, un tagad mēs iestrādā, iestrādāsim šo sistēmu arī tad, krimināla izmeklēšanas motīviem. Nu, man šāds notikuma pavērsiens šķiet diezgan satraucošs. Mēs domājuši par to, kā statistikas datus varētu viltot. Jo ērādāk, ja mēs eh, noņemsim priekšnospējums bērniem sākot no 6 gadu vecuma un tos iedīsim sistēmā, eh, ka nesanāk tā, ka šī sistēma tiek eh, saviem biežāk izmantot krimināla izmeklēšanām. Ka tik nesanāk tā, ka pēc pāris gadiem mums bērni ar migrācijas, tā teikt, mig priekšvēsturi un kas būs krimināla sistēmās tikai tāpēc, ka viņiem bija laimīgi pirkstu nospēdumi. Pirkstu nospēdumi no šeit dzimšiem bērniem gan netiek uh, noņemti un, uh, attiecīgi, ja viņiem nav nekāda problēma, tad par viņiem datu sistēmā nav. Nu, līdz ar to man šķiet, ka ir pastāv zināms risks tā vietā, lai tuvinātu mūsu sabiedrības, lai nodrošinātu integrāciju, mēs um, radām jaunu nedrošības elementu saistībā ar migrantiem, kuriem taču būtu jāpalīdz integrēties sabiedrībā. Un man ir jautājums, un būtībā pēdējais jautājums. Gatavoties šai sanāksmē ar ekspertiem, es, man nāca prātā kāds jautājums, ko nesaņēmu atbildi, kas ir būtisks. Šis jautājums ir būtisks, lai saprastu, kas notiek integrācija. Nu, kā tad tas īsti viss strādās? Nu, pieņemsim, ka policists apstādina kādu personu, Un tad viņam ir jāpārbauda vesels vairums ar datu bāzēm, viņš ievada šo, šo vārdu, un, un tad viņš skatās, vai, vai ir uh, hits vai nav, vai tad, tad ir uh, kāda informācija par šo personu vai nav. Nu, neviens man nespēja paskaidrot, nu, kas tad notiek tādā gadījumā, ja, ja šis hits ir vai nav, kas, kas no tā izriet. Nu, gatavoties šo ekspertu sanāksmē ar, uh, ar, ar policijas pārstāvjiem. Nu, policisti uzsver, ka viņam nepieciešams, nezinu, labāks uh, sistēmas saslēgums, šī sadarbspēja, bet neviens eh, man nespēja dot tādu konkrētu praktisku piemēru. Piemēram, tam, eh, kādā veidā tad kaut kāda riska tiktu novērsta tad, ja īstajā laikā būtu pieejami īstie dati. Un es eh, tiešām vēlētos šādus pierādījumus, šādus mm, datus saņemt, lai saprastu, vai, vai tiešām šāda sadarbspēja ir akurāti tik nepieciešama. Paldies! Paldies, Hāmājas kundze, lūdzu! Paldies, kolēģi un kolēģis, dārgais komisār. Pirmkārt, vēlos painteresēties, kuras piecas valsts vēl nav parakstījuši pilnībā iztenušas prīmas lēmumu. Jā, nu, protams, kopš augusta 17. gada augusta um, ir bijis gan daudz laika, lai tomēr pieslēgtos šai sistēmai. Ņemot vērā arī sevišķi mūsu situāciju, terora aktus un pastāvošos riskus, tiešām būtu svarīgi, lai saulēcīgi īstenot šādu lēmumu. Un kad tad beidzot tiks uzsākt, viņš sacīja, ka beidzot ir uzsākta šī pārkāpuma procedūra, bet to vajadzēja 12. vai 13. gadā vajadzēja uzsākt šo pārkāpumu procedūru, vai, vai vismaz intensīvāk komunicēt ar šīm valstīm vajadzēja. Tad vajadzēja notikt tiešām krietni ātrāk. Otkārt, nu, varētu jums, jums iezīmēt tādu kalendāru attiecībā uz augsta līmeņa ekspertu grupas darbu, kas darbojas pie šiem interoperabilitātes vai sadarbspējas jautājumiem. Es būtu pateicīgi, ja jūs eh, mums pavēstītu. Un eh, minēt kāds konkrēts eh, piemērs. Man es Eiropā konferencēm dzirdēju daudz piemērus vakar. Nu, kur tad ir šīs te grūtības, kur tad nav šīs sadarbspējas, kur, kuras datubās nerunā tā teikt savā starpā, kur policistiem ir problēmas un, un uh, reāls grūtības? Un arī atsaucoties uz to, ko sacīja kolēģi, un ja šādi deficīti pastāv kād, kād, kādā jomā, tad tie arī um, jā, jānovērš. Ja dati nav salīdzināmi, teiksim, savā starpā, tad tie ir tie, tie deficīti, kas var novest pie tā, ka saulēcīgi nav informācijas par konkrētiem apstākļiem, tā tiek um, apstrādāt vai, vai izmantot. Un trešais jautājums uh, arī attiecībā uz datu analīzi. Arī vakar šajā konferencē es eh, dzirdēju, ka ir eh, svarīgi pieejamos eh, datus adekvāti izanalizēt, esošo informāciju izanalizēt. Nu, lai būtu iespējams šo, šo, šīs analītiskās spējas, kuras nav, relatīvi, nav pagaidām relatīvi nelielas, vai šīs spējas nevajadzētu uzaudzēt tiešām, lai mēs varētu arī valstīm sniegt to palīdzību, Eh, kas, ko viņi sagaida no Eiropas tādā adekvātā laika posmā, un lai visas dalībvalstis varētu tad saņemt eh, šādu informāciju, kas būtu adekvāti izmantojama. Thank you very much. Paldies, Čeničī, kundze, lūdzu. Grazie, prezidente, e grazie, komisāriju Kinga, par la sua prezenci. Paldies, un eh, paldies, komisār, par sniegto prezentāciju. Vai bija jābūt uh, Romā, lai uzsāktu 60. līguma slēgšanas uh, gadienas svinības, bet uh, es tomēr uzskatīju, ka mans pienākums būtu šeit. Pirmkārt vēlos paust savu sirsnīgu solidaritāti ar vakardienas terora aktā cietušajiem. Nu, ir svarīgi sniegt palīdzību upuriem, kā tas tika paredzēts attiecīgajā direktīvā cīņā pret terorismu. Uh, Un ceru, ka tas tiks nodrošināts. Bet par šīs dienas sanāksmes tematu. Diemžēl vakar piedzīvojām, ka šie uzbrukumi ir pilnīgi neparedzami, neprognozējami. Starptautiskais teroristu tīkls ar plašsaicēm plašumā Tas viens no aspektiem, kas jāņem vērā, īstenot terorismu apkarošanas direktīvu. Un šeit datu apmaiņas eh, elements ir, eh, aspekts ir pietiekami svarīgs cīņā par šādu veidu noziegumiem, eh, padarīt mūsu sabiedrību drošāku. Paldies jums tiešām par visaturošo pārskatu. Daudz kolēģi pieminēja svarīgus jautājumus, kurus neatkārtošu. Tik pieminēts saskaita dažādas datubāzes, fragmentēta. Um, piekļuvu šīm sistēmām, bieži vien nav nodrošināta sadarbspēja. Nemistālībās ir izpildījuši, piemēram, prīmas nolēmumu. PNR direktīva tāpat vēl nav īsti realizēta. SIS sistēmai problēmas, un tā, tā, tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ man jautājums eh, Vai ir kādas tiešām īpatnības, konkrētas problēmas noteiktām valstu grupām? Varbūt dažas sniedz vairāk datu, citas eh, mazāk un kādu iemeslu pēc, tad eh, dažas laivās varbūt labāk tiek galā ar šiem uzdevumiem. Tad pastāv tad citām lielāks risks vai apdraudējums, citām ne. Un kādi varētu būt iemesli? Un kā varētu panākt, nu, teicīgi, simetriju šajā jomā? Kolēģi un kolēģis norādīja uz sadarbspēju. Un es piekrītu izskanējušajām pārdomām, problēmām. Tiešām strauji jādarbojas šajā jomā. Un tad atsaušos vēl uz kolēģis Holmājeru sacīto. Protams, datu sistēmas tas ir ļoti labi, bet ir nepieciešama mērķtiecīga datu analīze lai attiecīgi sistēmā pieejamie dati būtu konkrēti izmantojami. Un ātri izmantojami, tad būtu nepieciešams tiešām vienots, vienot pieeja. Un varbūt tā nav šīs dienas sarunas tēma, bet uh, arī kolēģi pieminēja tādu jautājumu kā kibernoziedzība. Jā, nu, protams, es saprotu, ka tas īsti neiedarās varbūt eh, simtprocentīgi šīs dienas problemātikā, bet kibernoziedzība ir mm, tik um, svarīga un tik, tik aktuāla, ka šeit taču nav runa par uzbrukumu konkrētiem pilsoņiem, bet, uh, bet eh, veselām valstīm un valdībām. Un mm, varbūt arī šajā jomā tomēr vajadzētu piestrādāt, jūs varētu mums pateikt, kas tad notiek ar šo, šo jomu no drošības viedokļa raugoties. Paldies! Thank you, Katrīna. Paldies, Katrīna. Kvēljo kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par to, ka esat ar mums. Es eh, pievienojos kolēģiem, kas izteica solidaritāti un atbalstu jums un jūsu tautiešiem šajā a, eh, skumjā brīdī. Nu, Mēs runājam par esošajām sistēmām, kuras jau darbojas. Un e, man šķiet ir tieši uz to arī jālo, jālūkojas un jāizmanto pilnībā tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā. Un tikai tad mums jāsāk skatīties pēc kaut kā jauna nākotnē. Piemēram, ļoti cieši vajadzētu izpētīt sadarbspēju Un vēlētos pasvītrot, komisāra kungs, ka tālāk rīcība attiecībā uz sadarbspēju un e, informācijas pārvaldības stratēģiju savienībā būtu jāveic tikai pēc tam, kad būsim apstiprinājuši vai noraidījuši tās sistēmas, kur šobrīd ir ieviestas. Jūs jau pats atzīmējāt. E, savu pilnvaru termiņu sākumā, ka ir jābūt pragmatiskiem un, lai dotu pēc iespējas lielāku drošību, pilsoņiem ir jāuzlabo tas, kas mums jau ir. Schengens informācijas sistēma, SIS ir labs piemērs tam visam. Un tā tiek attīstīta, konsultējoties ar iesaistītajām pusēm. Un kā references, protams, apsveicu eh, šādu notikumu gaitu, un es domāju, ka mums ir jādara uh, viss, lai pātrinātu darbu. Es piekrītu tam, ko sacījāt par pirkstu nospiedumiem. Biometriskie dati jau bija paredzēts SIS-2 sistēmā, bet mēs neesam pilnībā izmantojuši tās iespējas, ko dod šī tiesiskā norma. Un faktiski te mēs runājam ne tikai par uh, datu iegūšanu un dalīšanos ar datiem, bet arī ar procedūrām, kas ir saistītas ar pirkstu uh, nospiedumu iegūšanu. Mēs vēlamies, lai PNR uh, eh, normas tika pieņemtas un apstiprināts pēc iespējas ātrāk, bet daudz dalībvalsts to nav, uh, tos, uh, vēl nav ieviesušas. Uh, prīmas lēmums eh, deviņus gadus pēc lēmuma pieņemšana un sešus gadus pēc īstenošanas perioda beigām piecas valstis vēl joprojām mm, nav izdarījuši savu mājas darbu. Un padomu pat eh, liedzas sniegt mums eh, statistiku par tā prīmas lēmumu izmantošanu. Jā, protams, ka ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa, nevis vairāk informācijas. Un līdz ar to ir jāstiprina komisijas eh, un eh, Eiropola pilnvaras. Eh, tā informācija, tās informācijas apjoms, ko saņem Eiropols, palielinās no dienas uz dienu. Un tāpēc ir jājautā, vai mēs sagrūžam sistēmā pilnīgi visu, vai tas ir labākais, vai labāk nebūtu, ja Eiropolam mēs piegādātu kvalitatīvāku informāciju. Paldies, Karlos Sofija Intvelde. Paldies, priekšsādātā, paldies, komisāra kungs. Man arī šķita, ka ir svarīgi piedalīties šajās debatēs tieši šodien, varbūt vairāk kā citkārt. Jo tāpat kā citi jūtos ļoti nobēdājusies par vakardienas notikumiem, bet jūtos arī ļoti nikna. Jo mēs dzirdam, ka Īslāma valsts ir uzņēmusies atbildību par šiem uzbrukumiem, bet viņi to dara par absolūti visiem uzbrukumiem. Pat visi tie, kas ir vienkārši uh, mentāli nestabili piedzērušies vai narkotikas salietojušies, arī ar uh, tiem, par tiem viņi uzņēmas atbildību. Bet šeit, nu, vakardien bija uh, automašīna un uh, nazis, nu, un uh, faktiski eh, mēs pēc katra uzbrukuma dzirdam uh, to pašu mantru, ka nē, nē, mēs, lai viņi tā dara, bet mēs uh, neļausim viņiem ietekmēt mūsu dzīvesveidu, bet mēs būtībā tūlīt pat nekavējoties steidzam pārkāpt uh, cilvēktiesību, ties, tātad tiesiskumu situāciju un cilvēktiesības. Bet, nu, mēs runājam par to, ka nepieciešams novērst informācijas plaisu. Nu, neviens jau tā kā nebūtu tam pret, bet ko tas īsti nozīmē? Jā, labāk informācijas apmaiņa, protams, esmu par to, lai tā būtu automātiska un obligāta, bet ko konkrēti? Ja mēs paskatāmies, kas notika vakardien. Cilvēks bija dzīvis apvienotajā eh, karalistē un MIP pieci viņu ļoti labi pazina. Viņš bija radikalizējies ekstrēmists, nu, un tad mēs to zinājām. Uh, faktiski, ja mēs pastamies uz visiem uzbrukumiem, arī uz tiem, kas notika Amerikā, būtībā atspoguļo to, ka mēs pēc katra uzbrukuma prasām vairāk datus. Bet nu kā tad ir, ja mums viss šī informācija par šo cilvēku ir, ko tad mēs varam darīt? Kā mēs varam eh, paredzēt, ka vienā dienā viņš pamodīsies, paņems nāzi, ieliks savā mašīnā un darīs to, ko darīja vakar? Nu, iespējams, ka pirms uh, stundas eh, vēl kāds tam līdzīgs parādījās Antverpenē, nu tur varbūt, ka viņš bija piedzēries autovadītājs, bet varbūt arī uh, terorists, nu. Mēs varam nočipot eh, katru personu šīs pasaules, bet mēs nevaram šos cilvēkus nekādi mm, izskaitļot. Mums laikam vajag kaut ko citu. Jūs pats, kad stājāties amatā. Jūs runājat par prevenciju, par sociālajiem aspektiem. Nu, ko tad īsti komisija dara um, šajā virzienā? Eiropas pasažieru datu reģistrs. Nu, mēs jau paredzējām, ka būs tieši tā, kā ir. Es tad citu balsoju pret pagājušajā gadā. Faktiski viss ir tāpat kā ar datu saglabāšanas direktīvu. Beigās tā netiks īstenot un beigās uh, Eh, tiesneši eh, to, tā teikt, izgāzīs pa vīlē, izcidās pa vīlēm. Nu, mums pagājušais solīja, ka mēs saņemsim rakstisku, aktualizētu informāciju, ieskaitot par budžeta aspektiem, jo Eiropas Savienība tērē 130 miljonus eiro par visu šo PNR uh, eh, sistēmu. Es gribu zināt, kas ar šo naudu notiek. Un visbeidzot, jūs runājat par Franciju un uzteicāt Franciju par to, ka viņi neatcēla futbola čempionātu. Jā, nu labi, bet kā par šo pa pagarināto ārkārtas stāvokli, tas jau ir pusotra gada garumā vēl, kas, vai tas ir attaisnojums, vai citas valstis sāks pievienoties, nu, ja jau mēs runājam par savu dzīvesveidu saglabāšanu, nu, tad ārkārtas stāvoklim ir jābūt izņēmumam, nevis uh, normālai ikdienas situācijai. Paldies! Un bez beidzot Marija Dolores, bet šķiet, ka Monika vēl ko vēlas teikt. Marija Loristina, jā, paldies, vēlos turpināt to, ko Monika eh, teica. Es uztraucos par datu analīzes kvalitāti. Mēs esam īpatnējā situācijā. Mēs runājam par datu aizsardzību un, teiksim, pirātismu. Uh, tad mēs runājam par to, ka mēs esam pret to, ka jebkuram individam var sekot un ka var profilēt jebkuru, un tā ir tā dziļa pārliecība. Tas ir jāņem vērā, bet nonākot pie reālās situācijas, ir cilvēks, kas labi ir zināms attiecīgiem dienestiem, bet uh, viņš nav ticis uh, profilēts un pēkšņi uh, bija liels pārsteigums, ka viņš pēkšņi kaut kur uzrodas un izdara to, ko izdara. Tā kā ir liela atšķirība starp uh, šīm divām minētajām situācijām. Un, manuprāt, tas attiec arī uz datu analīzes kvalitāti. Un ne tikai datu kvalitāti lielās datubāzēs, bet arī datu uh, analīzes uh, kvalitāti, veicot profilēšanu, prevencijas nolūkos um, šī procesa vislabākajā nozīmē. Un jautājums šeit ir par resursiem, kurus eh, komisija veltīja tam, lai eh, veiktu visaugstākā līmeņa pētījumu šajā nozarē radot eh, jaunas zināšanas, jaunas metodikas, jo šī ir uh, augsti specializēta joma. Mēs ar politiķu varam sanākt kopā un teikt, jā, mums vajag labāku apmaiņu, labāku kvalitāti un tā tālāk. Mēs te varam tūkstošu stundas runāt, bet nav jau cilvēku, kas var sagatavot augstu kvalitātes uh, analītisku informāciju un datu uh, sistēmas gatavot. Tas nav nekāds kurvis pilns ar datiem. Uh, Tātad ļoti svarīgi ir uzlabot arī sistēmas, nevis datu kvantitāti, bet sistēmas kā tādas un arī e, analīzes kvalitāti. Un tieši e, tas pats attiecas uz e, tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem. Uh, kam ir jāapmainās ar šo informāciju, kādu izglītību, kādu apmācību viņi saņem šajā jomā. Nu, man ir tāds aizdoms, ka daudzās valstīs, kas šeit ir klāt, eh, šīs apmācības atpaliek. Cilvēki nemaz nezin, ko ar šiem datiem darīt. Vai arī viņiem nav uzticības šiem, šiem datiem, nav zināšana, nav vispār intelektuālās kapacitātes ar šiem datiem strādāt. Tad jautājums, kā mēs varam panākt jaunu. Uh, Um, augstāku intelektuālo līmeni uh, un vienlaikus uzlabojot datu drošību. Manā valstī atrodas NATO kiberdrošības centrs. Kā jūs, piemēram, uh, saskatāt šī centra līsa uh, lomu, kā ar viņiem varētu sadarboties? Monika, jūs vēlaties īsumā atgriezties. Jā, viens punkts Uh, atsaucoties uz Sofijas teikto. Faktiski mums šeit būtu jārunā par to, uh, ka uh, tik daudzās dalība valstīs tomēr nenotiek tik daudz uzbrukumu, cik varētu notikt, jo tas tomēr liecina par to, ka ir uh, labāka, uh, teiksim, datu apmaiņa un tiek atklāti izņemti ieroči, sprākstvielas un tā tālāk. Tā kā tā nevar teikt, ka uh, nekādi šādi te plāni netiek uh, atmaskoti un atklāti. Jā, nu. Uh, piemēram, tā pašā Londonā nevar teikt, ka nekas netiek darīts un ka daudz eh, šādu atentātu nebūtu, uzbru, nebūtu novērsti. Nevar jaukt kopā ābolus ar bumbieriem un samest visu vienā uh, Uh, katlā. Nu, galu galā uh, informācijas apmaiņa ir tikai viens, uh, teiksim, pamatakmens šajā te cīņā pret or organizēto noziedzību. Un, un kāpēc es vēlreiz pieteicos runāt, gribēju sacīt, komisāra kungs, ka ir ļoti svarīgi šajā uh, um, komitejā pieminēt konkrēti tos uh, pozitīvos uh, piemērus, kur šī sistēma ir nostrādājusi. Nu, mēs ļoti skaļi uh, redzam, kā uh, virsrakstos uh, nonāk viss tas, kas ir nostrādājis slikti, bet mēs nepieminam to, kas ir strādājis labi. Tā kā faktiski mums ir jābūt savā ziņā partneriem šiem te drošības dienestiem, kas palīdz viņa darbā, nevis eh, sprunguļus viņiem bāž ritaņos. Jā, nu es saprotu, Holmajers kundze, ka mums ir šajā kontinentā uh, vārda brīvība, un es drīkstu izteikt savu viedokli. Jā, es gribētu noslēgt šīs diskusijas ar sekojošiem vārdiem. Ja mēs runājam par prevenciju, uh, tik pieminēti novērstie terorakti, mums ir daudz informācijas par to. Daudziem ir arī personīga pieredze, un jūs, mēs zinām, cik daudz uh, terora aktu tiek novērsti. Bet daudz šīs informācijas, eh, nu, varbūt pilnīgi nenonāk mūsu rīcībā, jo tie ir tomēr izmeklēšanas dati, slepeni dati, izlūkdati un tā tālāk. Bet mēs darbojamies publiski, un eh, PNR ieviešanas datums ir 19. Eh, gads, un daudz dalībvalsts tam nav gatavs, bet uh, šī te joma ir sarežģīta, nu, ir prevencija, ir citas jomas, bet mums vajadzētu par visām šīm lietām runāt nopaļotā veidā. Es nezinu, nu, kāpēc to visu saku. Eh, nu, es tā kā cenšos būt samierinošs. Bet, nu, redzat, tas, kas ir pateikts, tas nav atgriežams. Nu, un būt par vidutāju starp ja Sofiju un Moniku ir ļoti grūti, un nedēļa bija smaga. Nu, skatīsimies patiesībai acīs. Bet es negribu uh, mazināt prevencijas nozīmi. Nu, labi. Eh, kādēļ es pasakos visiem. Nu, eh, redzat, eh, ceturtdienā ir mainīts veids, kā mēs strādājam. Daži devās uz sagatavošanas sanāksmi, un sanāksmes laiki ir mainīti, un daudziem no jums nācās mainīt savus iepriekš saplānotās lietas, tā kā paldies. Un komisārkungs, nu jums ir vesels saraksts ar jautājumiem. Daudz, kas ir saistīts arī ar īstenošanu. Uh, Mums ir bijis daudz debašu, mēs par ETS ļoti daudz šodien esam runājuši. Nu, tā kā dariet, ko varat, lai paskaidrot mums šīs lietas. Paldies un paldies visiem, kas ir tik ļoti nodevušies šīm lietām. un paldies par izteikto solidaritāti attiecībā uz pēdējo, uz uh, tātad vakardienas bēdīgiem notikumiem. Nu, centīšos atbildēt uz pēc iespējas lielāku skaitu jautājumu. Nu, ja esat gatavi atbildēt, neesmu atbildējis kādu jautājumu, tad norādiet mums to, un ja es nespēšu atbildēt, nu, tad atsūtīšu jums atbild rakstiski. Nu, kā es struktūrēšu savas atbildes? kā daži no jums norādīja, galvenais jautājums ir par to, ko mēs darām ar esošajām sistēmām. Un es par to runāju savos komentāros, un es centīšos arī atbildēt uz jūsu izvirzītiem jautājumiem. Daži no jums uh, skatījās to visu plašāk, pieminot, piemēram, sadarbējas aspektu o, starp sistēmām. Un es arī centīšos mm, atbildēt uz e, šiem jautājumiem, bet tā notika tēma, pie kuras mums vēl nāksies atgriezties. Daudz no jums uzdeva jautājumus par prevenciju piemēram, vēršoties pret radikalizāciju, veidojot labas eh, attiecības komunās, kopienās. Sargentīnī kundze par to runāja. Es negribu izvairīties no šiem jautājumiem, mēs par tiem esam runājuši. Un Drošības Savienības progresa ziņojumā par to arī ir runa. Es eh, par tiem runāju, un, un par tiem runāju vēl tikai vakar. Atklājot, pre eh, prezentējot grāmatu par labāko praksi darbā pret radikalizāciju. Tā ir atrodama arī komisijas eh, mājaslapā. Un es varu daudz runāt par darbu, eh, kas ir vērsts pret radikalizāciju mūsu kopienās. Un, ja jūs tas interesē, es labprāt. Daudz no jums, arī Intvalds kundze pavisam nesen jautāja dažādā veidā, ko tad mēs mācāmies no tiem uzbrukumiem, kas notiek nu, mēs uh, esam spiest mācīties. Un arī par to esmu runājis un rakstījis, starp citu, arī pagājušajā nedēļā. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs tādā veidā vienmēr apturēsim nākotnes uzbrukums, jo daži no tiem, atklāti sakot, ir ļoti grūti novēršami, it īpaši tad, ja tas ir atsevišķi indivīds, pat tāds, kurš eh, kaut kad ir nonācis tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā. Jo, nu, ne katrs, kas kaut kad eh, ir nonācis eh, tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā, tur paliks mūžīgi. Protams, ka tiek vērtēti riski, ko cilvēki var radīt, un ir reizēm situācijas, kad kāds, kas ir bijis, eh, nu tā teikt, interešu lokā un iekļauts eh, riskanto personu sarakstā, radikalizējas ļoti strauji un pavisam negaidīti veids eh, terorāktu. Un ja šāds cilvēks izvēlas izmanto eh, tātad katram pieejamums līdzekļus, un ja viņi praktiski rīkojas vieni, neiesaistot nekādu tīklu, nekādu organizāciju, nu, tad kaut ko šai sakarā darīt vai, vai novērst ir ļoti grūti. Mēs, protams, runājam par dažādiem pasākumiem, ko veicam kopā, lai palielinātu drošību, bet ir svarīgi neradīt nepareizu iespaidu, ka mēs varam novērst jebkādu risku, jo mēs to nevaram izdarīt. Un nulles riska situācija vienkārši nepastāv. Tas gan nenozīmē, ka būtu kļūdaini realistiski novērtēt uh, situāciju un rīkoties tur, kur mēs to varam izdarīt. Nu, un tie ir tādi kopēji pūliņi, kuros visi esam iesaistījušies. Esmu apņēmības pilns uh, par novērtēšanu. Politika tiek veidot jūsu acu priekšā, rezultāts un vērtējums. Vēlāk šovasar tiks nodots jūsu rīcībā, Viena no mūsu viedokļa apmaiņām ir pārmatā tam, ka mēs tādu izvērtējumu veicam. Nu, tas nebūs perfekts, protams, bet tas būs vismaz mēģinājums uh, padziļināti izvērtēt uh, to pasākumu efektivitāti, kurus mēs realizējam tālāk. Īstenošanas izaicinājumi. Mēs arī strādājam, nopietnīgi pieejam īstenošanas jautājumam. PNR viens no šādiem piemēriem. To pieminēja vairāki deputāti. Esam izstrādājuši īstenošanas plānu, kas ir nodots jūsu rīcībā. Mēs šķiet, ka arī sniedzām informāciju par finansējumu. Ja nē, vai arī vēlaties uh, aktualizēt informāciju, tad um, lūdziet, saņemsiet, mums nav nekas slēpjams, mēs esam pilnīgi atklāti atklāti pastāstīsim, ko darām ar šiem 70 papildus miljoniem, ko esam šogad piešķīruši tām dalību valstīm, kam nepieciešama papildus palīdzība. Vai vēl kādi īstenošanas elementi, pie kuriem būtu jāpiestrādā? Esam jūsu rīcībā, jūs uzskatiet, ka tāda ir. Informējiet mūs. Par PNR, saka priekšsētājs 19. gads, ne 18. gada pavasārs ir termiņš. Jā, nu pat ātrāk, ka priekšsētājs saka. Un tās bāžas, kas izskanējušas, ko es eh, esmu dzirdējis, ir tādas, ka ieviešana notiek tik gausa, ka diez vai šis datums tiks ievērots. To lūk, sacīja kolēģi. Tas eh, atspoguļos arī ziņojumā. Jā, bet un eh, Franču iekšlietu ministra pirmdien arī mūs apmeklēs, tad nešaubos, ka tas būs viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko viņam uzdos. Protams, paveicās no rīmiņiem, man atvainojiet, ka jūs pārtraucu. Komisāra kungs, nu jā, es arī atzīšos, ka um, es arī vēlētos, lai ieviešana notiek ātrāk, ja jūs tam varat līdzēt. Ja jūs varat uh, turpināt vērst uzmanību šo jautājumu, es uh, būšu jums tikai pateicīgs. Varbūt uh, tas jautājums, kurā mans domas nu, atšķirs no jūsējām, ir uh, lūkāts aspekts. Ja kaut ko ir grūti īstenot, tad uh, es nedomāju, tas pats par sevi uzreiz liecina, ka plānotais pasākums bija izkļūmens. Uh, Jā, dažas no šīm sistēmām ir ja tiešām ārkārtīgi sarežģītas visās dalību valstīs, bet tas nenozīmē, ka, ka no, nu, sistēmai nosprostās mērķis ir bijis e, kļūmēns. Un e, prīmes mehānisms ir sevišķs, sevišķs liels izaicinājums. Par to esam runājuši pavisam atklāti. Nemēģinām tā neko slēpt. Un, e, Līdz ar to arī esam atklāti par iemesliem, kādēļ šāda situācija izveidojusies. Un esam arī uh, rakstiski informējuši jūs par to, kāda ir situācija pārkāpuma procedūrā. Šāda procedūra iedarbināta Grieķija, Īrija, Itālija, Portugāli un uh, Horvātija. Viss šīs dalība valsts arī mums ir sniegušas atbildes, kuras mēs tev analizējam, nu, apvērt sakot, uh, šajās atbildēs mēs redzam, ka sagatavotības līmenis ir bijis visnotaļ atšķirīgs. Un iepriekš uh, esmu sacījis, uh, uh, un vēlreiz uzsvēršu to tagad, ja ir adekvāta gatavība un adekvāta pierādījuma par to, ka vērvalsts ir nopietnas, um, tad, tad, um, tad nu, nākamais solis pārkāpums to nesakos. Nu, tie lūk ir jautājumi, kur mūsu viedokļi nedaudz atšķirs. Tie varbūt ir ārpus šīs dienas. Um, mūsu diskusijas eh, apsprostiem tematiem, bet nu, es nemēģinu, nemēģinu no tiem izvairīties. Mēs no pieminētajiem pilotprojektiem arī, piemēram. Bet eh, runājot par tematiem, kas iedarās šīs dienas eh, problemātikā, EFIS pilotprojekts, tas būs pieejams arī citām dalību valstīm. Es ceru, ka jau pavisam drīz, jo juridiskais pamats tam ir sarūpēts. Visas dalība valsts ir uh, um, principā barismu došo sistēmu. Un, lūk, atradam te informāciju tikko par šīm sešām daļām valstīm, kas uh, darbojas šajā pilotprojektā. Tās ir Austrija, Vācija, Nīderlanda, Portugāle, Latvija un Šveice, kas piedalās kā šengens asociētā valsts. Etijas uh, Nē, esmu pārsteigts un saprotu, ka jums um, ir uh, tāda zinām vilšanās uh, un frustrācija par to, ka šai, šeit vēl nav tapis ietekmes izvērtējums. Taču tur, kur situācija sevišķi steidzama, es uh, baidos, ka nevaru jums apsolīt, ka sekos pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums uh, steidzamās situācijās. Un šajā gadījumā, proti, ETS gadījumā, uh, Mūsu priekšlikums eh, balstījās uz uh, ekonomiskās eh, dzīvotspējas pētījumu, ko es uh, esmu redzējis. Ekonomiskā pamatojuma pētījums 208 lapušu garš pētījums. To mēs publicējām iztekus uh, pašam priekšlikumam. Tur tika izvērtēts dažādas alternatīvas un to iespējamā ietekme. Un pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums tas gan nebija tiešām. Līdz ar to tāpēc, tas pētījums tā, tāpēc tā arī nesaucas, bet uh, Mēs katrā ziņā esam um, ar mieru turpināt uh, šo izvērtējumu, jūs to vēlties, varam veikt atsevišķu izvērt, ietekmes izvērtējumu, jo tas ir nepieciešams, lai turpinātu mūsu uh, dialogu. Mums ir dažādi pierādījumi, dažādas alternatīvas, uh, ko apsvērām. Ja tas ir nepieciešams, tad varbūt mēs varētu paredzēt tiešām sanāksmē ar ēnu referentiem kaut kādā aprīļa sākumā tā varētu būt laba iespēja šos jautājumus izskatīt vēlreiz. Un es atzīmēju, kā es to teicu arī savos ievadu komentāros, ka nu, izskatās, ka visas institūcijas ir viensprātis, ka šī jautājums ir um, steidzams. Vieties viens no tiem failiem, kas tika identificēts kā prioritārais tiesību instruments uh, kopējā starp institūciju deklarācijā. Par augsta līmeņa darba grupu Nu, kā šīs grupas darbs eh, iedarbojas ar eh, teiks, pastāvušajām sistēmām, šeit eh, mēģināšu izteikties precīzi. Nākamais solis būs augsta līmeņa darba grupas ziņojums. Šis ziņojums nāks klajā kaut kad maija sākumā, un tam sekos tikšanās ar tātad, padomu, un mēs komisiju vērsīsimies pie jums ar konkrētām idejām ko liksim galdā kā turpmāko diskusiju pamatu. Mans mērķis ir um, šos priekšlikumus saropēt līdz māja vidum. Es ceru, ka tu nekāda liela pārsteiguma nebūs. Galu galā diskusijas par šiem jautājumiem mums turpinās. Vairāk no jums arī šo pēcpusdienu uzdevu jautājumus par uh, šīs augsts līmeņa darba grupas darba aspektiem, nu, piemēram, šo, šo vienotā lietotne, interfejs, uh, viens datu, viena datu krāto, jeb reprezentatoristi, kas tiešām liecina par to, ka mums turpinās eh, diskusijas par iespējamiem šīs darba grupas rezultātiem. Nu, tādu sagaidīsim eh, gan formālu ziņojumu, gan konkrētus priekšlikumus. Un eh, tad jau sāksies mūsu kopējās diskusijas starp mums, padomu un parlamentu par turpmākiem pasākumiem. vairākas eh, idejas pieprasījis eh, izmaiņas tiesību aktos. Nu, tad iedabināsim parasto tiesību aktu sagatavošanas mainīšanas procedūru. Mūsu mērķis eh, šajās diskusijās būtu panākt kopēju izpratni, kopēju stratēģiju varbūt par to, kā nodrošināt datu pārvaldību drošības jomā efektīvāku un iedarbīgāku, pilnībā ievērojot pamatiesības Un tad kopējiem spēkiem šo stratēģiju arī būs jāizstrādā. Diskusijām tiks atvēlēts pietiekams laiks. Otkārt, mēs noteikti vēlēsimies arī izteikt savu iespējamai ceļu kartē kopā ar jums, kopā ar jums to izstrādāt. Tā kā vēlreiz vēlos uzsvērt, varētu no jums šo jautājumu uzstājas sevišķi Koeļu kungs. Jā, mums jābeidz darbs pie šiem failiem, kas ir mums priekšā. Tātad nepabeigtie tiesību akti. Bet paralēli tam mums ir nepieciešama diskusija par nākotnes darbu, nākotnes pasākumiem sadarbspējas nodrošināšanai. Šodien šo diskusiju neizvērtīsim, bet uh, sadarbspējas darba plāna īstenošanai katrā ziņā būs uh, jāsako jāsako pēc tam, kad būsim pabeiguši darbu pie šiem konkrētiem dosiem. Bet tas ir saprātīgs veids, es domāju, ka tas ir viss saprātīgākais veids, kā rīkoties šajos konkrētajos apstākļos. Bet tas varētu nozīmēt, ka sēdējot cauri, ejot cauri mūsu šai kopēji apstiprinātajai programmai, mēs atklājam, ka būtu nepieciešama legislatīva pasākuma, kas pārskatīs noteiktus šo jau slēgto dosie aspektus, eh, tā skaitā arī to dosie, runāt par tiem dosie, kas vēl nav slēgti, jā, tas ir iespējams. Tāpat kā tas ir noticis gadījumā ar SIS, piemēram. Tādēļ man nešķiet, ka, ka mēs eh, tā, mainam dā, pastāvušās darba procedūras. Es domāju, ka tas ir tieši konstruktīvākais veids, kā šos apstākļos rīkoties. Tik uzdot vēl vairāki citi jautājumi. Nezinu, vai visus tos paspēsim izskatīt šodien, jo laika vairs nav daudz. Daudz no jautā, jautājumiem saistās ar sadarbspēju, ko es īsi jau aprakstīju. Mēs domājam, ka datu kvalitāte, tieši ievadīto datu kvalitāte un datu analīze pēc tam ir uh, absolūti neatņemama mūsu darba sastāvdaļa, un uh, Esmu gatavs jums apspriest arī konkrēts priekšlikums šajā jomā. Tā skatā potenciāli priekšlikums eh, pētījumu finansēšanai, lai uzlabotu datu kvalitāti un, un datu analīzes kvalitāti. Mēs pilnībā piekrītām, ka, lai saulēcīgi iegūtu informāciju no šīm datubāzēm, nu ir nepieciešama šiem līdz kā darbība, tāpēc mēs strādāsim pie priekšlikumiem attiecībā uz šo lietotni, jeb uh, interfeisu, lai policisti un robežsargi varētu saulēcīgi sniegt nepieciešamo informāciju. Un esam viensprāts ar jums, ka mums ir rūpīgi jāizskaidro, kāda ir šī vienotā repozitārija, informācijas krātuvas plusi. Mēs nesāksim pie tā strādāt, kamēr nebūsim jūs pārliecināšanu, jūs nedosiet savu piekrišanu, jo tam pilnīgi noteikti būs nepieciešams kāds jauns tiesību akts. Es personīgi domāju, ka ļoti spēcīgi argumenti pār šādas krātuves izveidi, bet nu, mums būs iespēja vēl pie šī jautājuma atgriezties. Piekrīt, ka mums jāturpina darbs ar upuru un cietušo palīdzības pasākumiem. Pret terorisma direktīvā, direktīvā paredzētie pasākumi šajā mērā kārtīgi svarīgi. Bet būtu gandrīz par iespēju izvērst pilnvērtīgu diskusiju par kibernoziedzību kādā brīdī un nu, vispārīgiem riskiem, kas eh, izriet no kibertelpas mūsdienās. Tāpat arī šī eh, kiberreziliencija, noturīgums pret kibernoslēgumiem ir koncepts, pie kura mēs strādāsim tā padziļinātāk, pamatīgāk, sākot jau ar šī gada pavasari, gatavojot turpmākus priekšlikumus uh, digitālā um, kopējā tirgus pilnveidē, pie kā strādā komisārs Ansips. Tur būs uh, noteikti nodaļa par kiber drošību un noturīgumu. Tā kā, ja vēlaties izvērst diskusiju par šo jautājumu, tad es būšu jūsu rīcībā. Un vispēcot, nu tad uh, dodiet ziņu, ja es mm, uh, varbūt palaidu garām kādu jautājumu, aviācijas drošība. Es atzīmēju, ka jums ir bijušas diskusijas par šo jautājumu. ASV izstrādājuši vairākus pasākumus, Lielbritānija maķinīt eh, atšķirīgs pasākums. Mēs esam kontaktējušies ar Lielbritānijas iestādēm, precizējot, eh, kāda īsti ir to lēmumi. Un nākamnedēļ būs aviācijas drošības ekspertu sanāks, nākamnedēļ pašā sākumā. lai pilnībā izklāstītu arī citām dalību valstīm uh, šo pasākumu argumentāciju un pamatojumu, kādēļ šādi pasākumi ir pieņemti. Es saprotu, ka te nav runa par kādu jau konkrētu jaunu informācijas uh, elementu, bet uh, drīzāk par, um, ir runa par to, ka dažu grupu spējas ir pārvērtētas, konkrēti Alkaida un citas grupas, un jā, lūdzu ar to izdomāt arī pretpasākumi. Bet par šo tēmātu varēsiet spriest, eh, tagad eksperts spriedīs nākamajā nedēļā, un tad mēs varēsim jūs informēt par viņu izlēmto. Tas jau viss no mans puses. Paldies, eh, paldies komisāra kungs. Pēdējais jautājums bija no Grīsbekas kundzes. Eh, jā, cerams, ka kolēģi viņai jūs atbildi arī nodos. Bet paldies, ka tiešām izkāpāt cauri visiem šiem jautājumiem. Un paldies kolēģiem ka es biju gatavs pēdējā brīdī pamainīt savus plānus un atnākt uz šo sanāksni. Diskusijas, protams, turpināsies, un kā es pieminēju, ar Debesie Feko turpināsim diskusijas pirmdien ar abiem padomus pārstāvjiem ministriem. Runāsim arī par šiem īstenošanas aspektiem un dažiem citiem jautājumiem. Varbūt labi, ja arī daži no jums ierastos šopienas sanāks. Labi, paldies, komisār kungs un jūsu komandai par šo padziļināto diskusiju. Ceram, ka um, turpinājums sekos pēc tam drīz. Paldies, kolēģi!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

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on to this final point. Again, I... Kolēģi, paldies vēlreiz, ka palikāt. Uz šo sanāksmi Luči Sareko ir ieradies te pie mums. Nu, tad uh, turpināsim darbu. ir runa par PNR nolīgumu īstenošanu ar ASV. 19. februārī komisija publicēja īstenošanas ziņojumu attiecībā uz TFTP un PNR nolīgumu izpildi. Nākamā sakot, Lučijs Sareka ir ļoti kompetents, lai stādītu priekšā šo ziņojumu, to mēs arī lūgsim viņam pēc brītīņa. Tikai pieminēšu, lūk, ko viņš atbild par drošības jautājumiem DG Home Vakar runājām ar kāda cita DG Home direktora pārstāvi, um, Pārkas kundze, kas um, vēlējās ko piebilst beigās, bet pēc cik ienācās informācija par terroraktiem, tad viņi to palaid garām. Un nepieminē proti, ka uh, vakar bija pēdējā viņas uh, darba diena. Viņa līdz ar to ir pensijā. Nu, lūk, vēlējos tikai viņas uh, vārdā mm, nodot. Nu, pateicības vārdus jums. Um, viņai bija prieks alaži jums sadarboties arī, paldies arī no mūsu puses viņai. Lūdzu, Līdži, nododiet mūsu sveicienus pāriks kundzei. Bet nu, Līdži, vārds jums. Lūdzu. Paldies priekšsēdē, paldies, Klaud. Man tiešām ir prieks un gandarījums uh, iepazīstināt jūsu uh, komiteju. Un uh, labprāt nodošu jūsu sveicienus Belindai Paikai, kas tiešām iet pensijā pēc garas un eh, ļoti sekmīgas karjeras eh, komisijā, dažādos komisijas departamentos, nu viņai pensijā, noteikti nu, nodošu viņai jūsu sveicienus. Un paldies par šo iespēju stādīt jums priekšā divu pēdējo ziņojumu rezultātus. PNR un eh, TFTP nolīguma pārskats. Tad mūsu attiecībās ar ASV nu pēc kārtas par abiem. Detalizēt jūs iepazīstināšu ar abu ziņojumu um, rezultātiem, un tad eh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības, protams, ir ļoti delikāts jautājums joprojām Eiropā. Tādēļ jānodrošina, lai tik pildīts visas saistības, eh, visi pienākumi starptautiskajos nolīgumos, eh, par ko esam veikuši sarunas Savienības vārdā, kas dod iespēju personas datu nodošanu, tātad pilsoņu personas datu nodošanu Eh, izdošana tālāk, kā ir jānodrošina, lai šie nolīgumi tiktu īstenot adekvāti. Un, eh, tiktu nodrošināts, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi un taisnīgi. Un abi šie pārskati ir notikuši ārkārtīgi tādā konstruktīvā gaisotnē. Mums izveidojusies, teicam, sadarbība ar mūsu ASV partneriem darbā pie šiem diviem pārskatiem. Par PNR noliegumu runājot, kopējais pārskats, eh, tas strādājam kopā ar amerikāņu komandu, eh, pie, tajā piedalījās komisijas pārstāvja mūsu puses, kā arī datu aizsardzības eksperti, tad konkrēti no Fran Franču datu uzraudzības iestādēm, kā arī Lietuvānijas tiesībā aizsardzības eh, jautājuma eksperts. Nu, šajā pārskatā pētījumā labāk izpratām, kā ASV iestādes izmanto šos datus, kā viņi nodibinātu tieši sakars ar viņiem, lai noskaidrotu kā tiek atlasīta informācija. Tā TFTP nu, pārskatā piedalījās komisijas amatpersonas, kā arī pārstāvi no divām datu uzraudzības iestādēm. Un viens uh, tā, policijas darba eksperts no Eurojust. Ziņojums ir pieejams, tas ir Eiropas Savienības vārdā sagatavots ziņojums, bet ASV bija iespēja komentēt šos ziņojumus, uh, abus šos ziņojumus. Līdz ar to mēs varam ņemt vērā arī amerikāņu viedokļus, un es varu pēc brīžiem arī um, pavēstīt, kurus ASV komentārus mēs neņēmām vērā, jo, jo mums bija atšķirīgs viedoklis. Pamata uh, vēsts klāt ir tāda, ka abi ziņojumi kopumā ir pozitīvi, un mēs esam ļoti gandarīti par to, kas attiecas uz uh, svarīgākajām garantijām un kontrolas pasākumiem. Tie visi ir ieviesti no ASV puses uh, adekvāti, korekti. Sākšu ar uh, PNR ziņojumu. Var sacīt, ka kopējā pārskatā mūsu vispārīgie secinājumi ir tādi, ka ASV ir īstenojuši šo nolīgumu adekvāti, tā kā ir paredzēts tiešām nolīgumā. Visas rekomendācijas, kuras tika sniegts iepriekšējā pārskatā, proti 2013. gadā, ir vai nu tikušas īstenotas, vai katrā ziņā panākt uzlabojumi. Un pēc brīža jums pavēstīšu arī, ko tad uh, aicinājumā ASV piestrādāt. ASV ir ievērojuši savas saistības attiecībā uz uh, datu drošības nu, garantēšanu un apstrādi. Šādi tādi uzlabojumi ir nepieciešami. Un kopējā izstrādājuma atbilstoša nolīguma pie tiem arī tiks piestrādāts. Tas būs tos iespēju, jo pamatīgāk iezināties tādā nolīgumā, un pie tā atkal atgriezīšos pēc brītiņa. Svaigākie secinājumi. Protams, visus uh, uh secinājumus jums, jums neklāstīšu, jo tik daudz laika mūsu rīcībā nav, bet vēlos uh, jūs painformēt par svarīgākiem secinājumiem, kurus būtu vērts pieminēt. Kā es runāju par pēdējā darbības jomu, tas tiek attiecināts uz uh, lidojumiem starp Eiropas Savienību un ASV. bet arī konstatējām ar gandarījumu, ka ASV attiecina tādus pa, pašus to drošības prasības PNR ietvaros uz visiem informācijas avotiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir no Eiropas Savienības vai ārpus. Un par PNR datu sniegšanu un datu drošumu tiek izmantoti filtri no ASV puses, tiek izfiltrēti 19 datu elementi Un uh, mūsu tikšanās reizē uh, ar amerikāņu iestādēm noskaidrojām, nu, ka neautorizēti ne pasažieru datu, dati netiek uh, ievākti. Piektais pāns - datu drošība. Te atkal ASV iestādes ir izstrādājušas konkrētu instrumentu, CVB direktīvu, tātad muitas un robežu aizsardzības, robežu sardzes eh, direktīvu, lai nodrošinātu, ka šī data paliek sistēmā un tiem var piekļūt tikai autorizētas personas. Esam informēti, ka nopietni datu pārkāpumi nav fiksēti, ka neadekvāti tiek izmantoti dati par Eiropas Savienības pilsoņiem. Es pirmajā un otrajā pārskatā šādi incidenti netika atklāti arī vecājumu katru sensitīvu datu dzēšanu atbilstoši sastajam pantam. Nu, DHS tātad um, iekšlietu ministrija konstatēja, ka nekāda sensitīva data nav tikuši izmantot. Es varu runāt par uh, caurskatāmību, runāt par tātad PNR datu vākšanu un pārstrādi. Šeit mēs pārliecinājāmies, ka pastāv plašs inform informācijas klāsts uh, tiešsaistē. saistē Nē, nu, par iekšlietu ministrijas procedūrām. Tā skaitā viņa privātumā, biroja pārskats. Un mums ir prieks, ka viņi turpina pildīt savas saistības attiecībā uz pašvērtiesībām. Paši ir lūguši mainīt, koreģēt, vajadzēja savus PNR datus. Visbeidzot, eh, tiesību aizsardzības eh, līdzekļu piemērošanas akts, kas stājās spēkā 15. gadā, tas tiek attiecināts arī uz PNR. Nu, un tas ir ļoti apsveicams notikuma pagrieziens, kas eh, cerams, ka arī jums izraisīs gandarījumu. Kur tad būtu jāpiestrādā? Koncentrēsimies uz šo jomu nācām klāt desmit rekomendācijām turpmākajam darbam. Pirmkārt, rekomendējam uzlabot uh, arhivēšanu. Lai uh, viņi precīzāk varētu demonstrēt, kā viņi piepildina līguma prasības. Piemēram, ja PNR uh, tiek, dati tiek dalīti ar kādām citām iestādēm, tad jābūt pamatojumam kādēļ. Tāpat arī DHS priekšstādā ministrijā rekomendējām izmeklēt to, kādēļ PNR dati reizēm ir nepareizi piesaistīti policijas pasākumiem un attiecīgos gadījumos ātri rīkoties, lai, lai to novērstu. Mēs zinām, ka iekšā ministrija kopš pārskatu veikšanas ir veikusi šādus tādus darbus, un mums prāt šī rekomendācija ir izpildīta. Darbinieki, kas var piekļūt PNR, arī šo jautājumu mēs pieminējām. 13. gadā tā, tā bija reāla problēma Un jāatzīst, ka arī 15. gadā tā joprojām arī saglabājās problemātiski. 2000 vairāk individiem ir nodrošināta piekļuve PNR datiem. Mums nu, sacīja, ka tas saistīts ar apmācību, ar uzraudzības pasākumiem. Nu, mēs lūdzām amerikāņiem precizējums. Un uh, gaidāmajā kopējā izvērtējumā tam vēlreiz pievērsīsim uzmanību. Nu, un par šo kopējo izvērtējumu runājot, ja? Tas nav tas pats, kas kopējais pārskats, par ko es runāju šodien, ir kopējā pārskatā, kas tas paredzēts ik pēc diviem gadiem, un tur tiek raudzīts un vērtēts tas, kā tiek pildīts līguma saistības, bet kopējām izvērtējām ir plašāk darbības, un tur mēs skatāmies, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti, bet tiešām šiem datiem ir operatīvā vērtība, vai šo nolīgumu nepieciešamība tiešām ir apstiprināta un nu, vai šie nolīgumi joprojām ir piemēroti mēķiem, jo jūs atcerēsieties paši, ka tāda bija jūsu vēlme. Kopējiem izvērtējumiem bija jānotiek jau 16. gadā, nu, bet tomēr mēs vēlamies nogaidīt uh, iekšlietu ministrijas atzinumu, ar ASV iekšlietu ministrijas atzinumu par mūsu jauno nolīgumu projektu ar Kanādu, lai varētu vienlaiks veikt uh, šo izvērtējumu atbilstoši tiem kritērijiem, ko mums būs eh, sniegus Eiropas Savienības tiesa. Tātad, lai kopēja izvērtēšanas pasākumiem būtu skaidri un saskaņoti, un to mēs arī eh, ziņojām mūsu ASV kolēģiem. Klaudijā, nē, dosiet tagad par TFTP nolīgumu. Nu, arī šis nolīgums jāsaka, ka ir bijis adekvāti īstenots. Un iepriekšējos kopējos pārskatos uh, um, izteicās rekomendācijas ASV iestādes ir pildījušas. TFTP nolīgums ir ļoti labs un adekvāts instruments. Eh, pēdējos divos gados gan mums, Eiropolam, piemēram, ka ir dalība valstu tiesība aizsardzības sistēma, tas bija ļoti noderīgs instruments, lai izmeklētu teroristu uzbrukumus, kas notikuši Eiropā. Nešaubos, ka esat saņemši informāciju par šo jautājumu, jo tas uh, um, dati, kas ir nonākuši tiesību sargājušo iestāžu rīcībā, tātad uh, uh kaut ko pierādījumu ir bijušā kā tiek nodarīgi par uh, svarīgākiem secinājumiem. Mēs konstatējam, ka divi kontrolas mehānismi, proti viens, ko uztur Eiropols, un otrs, ko veic Eiropas uh, uzraugi, ko ir uh, iecēlts Eiropas Savienību. Šie mehānismi strādā labi. Eiropola veic savus pārbaudas pasākumus atbilstoši noliegumiem, un arī uzraudzības iestāde darbojas uh, gludi un efektīvi. Viens elements, ko vēlos jums uh, pieminēt, ir datu saglabāšanas termiņš. Atbilstoši noliegumam tas ir vismaz pieci gadi, un šis termiņš tiek uh, ievērots. Un nu, mums ir papildus iespēja par to pārliecināties. Tā kā kopumā situācija ir apvienoša, šis pārskats ir bijis uh, sekmīgs. Uh, Joms, kurās amerikāņiem vēl būtu jāpiestrādā, nu, piemēram, uh, būtu nepieciešami papildus kontakti ar daļvalstīm caur Eiropolu, aktīvāk varbūt kontakti no ASV puses, lai tā pamatīgāk izmantot šos te instrumentus, kuri, manuprāt, ir ļoti adekvāti un labi. Es arī ņemot vērā pēdējos uzbrukumus, arī vakardienas uzbrukumā Londonā TFTP pārbaudas eh, no daļu valstīm eh, tika pieprasīts, tad eh, pārbaudīja šo sistēmu daļu valsts un, un informācija no TFTP tika sniegta Lielbritānijas iestādēm. Ar to ir nemaz puses priekšsētāji pietiks pat labi, ja neiebilstiet runā kaut kāds 17 minūtes šķiet, tad nu pietiks no manas puses labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies. Thank you very much, Luigi. Your comprehensive uh, report back. Um... Paldies, Luigi. Jā, nu, kolēģi, ka jums vēl enerģija ir palikusi un jūs vēl šeit esat. Nu, mums ir tik ļoti mm, blīva darba kārtība šo nedēļu, saprot, bet paldies visiem, kas ir klāt, kas vēlas izteikties pirmais. Lūdzu, Kīsofija pēc tam, kas vēl. Nu, es esmu noguris, un es vienkārši jautāju, vai gribat runāt, nu. Jūs neņemiet ļaunā, mums ir bijusi smaga nedēļa. Nu jā, paldies, paldies par šo ziņojumu. Esmu priecīga dzirdēt, kā attiecībā uz ieviešanu un pienākumiem, eh, nu, ir eh, iekļauti un tāds plašāks priekšraksts tātad priekšstats tiks iegūsts uh, izvērtējumā. Un tomēr es vēlētos uzdot vēl kādu jautājumu. Ja jūs nevarat atbildēt tūlīt, nu, ja tas neatiektos uz izvērtējumu, tad varbūt nākošajā izvērtējumā jūs to varētu iekļaut. Um, viens jautājums ir tāds, jā, šobrīd, nu, kaut kas ir ievies, daudz maz labi strādā, nav problēmu. Uh, Jautājums ir, cik abi mūsu pasākumi, kas ir vērsti uz organizētās noziedzības un terorisma apkarošanu, ir efektīvi. Tātad vai ir kaut kāda statistika, eh, cik eh, terāpījumu, piemēram, ir eh, attiecībā uz Eiropas Savienības PNR datiem? bet nav nekādas informācijas par to, cik, piemēram, šo trāpījumu tālāk ir noveduši pie tālākas izpētes un izmeklēšanas, un cik lielā mērā tas ir palīdzējis terorisma un organizētās noziedzības apkarošanā. Varbūt jums ir vismaz kāds tāds, nu, vispārējāks priekšstats. Par TFTP, nu jā, ir, protams, mums tāds vispārējais priekšstats par to, uh, ka ir jāseko e, naudas, pē, naudai pa pēdām. Nu, atkal jautājums, vai tas tā īsti darbojas. Un ja mēs ieskicējam vēl plašāku ainu, ne tikai ASV Eiropas Savienība, nu, e, te jāsaka, ka organizētā noziedzība un terorismas bieži ļoti cieši saistīti, Bet jautājums, vai mūsu pasākumi dod mums labāk priekšstatu par to, kas notiek tieši attiecībā uz eh, TFTP izmantošanu, vai tas palīdz vismaz kaut kādā veidā eh, apkarot terorismu vai apturēt teroristu finansēšanu. Nu, par 100% mēs droši vien nekad to neapkarosim, bet, nu, vai varbūt tas sniedz vismaz iespējas apturēt kādas teroristu finansēšanas formas. Paldies, Monika! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir trīs jautājumi. Ir, eh, vai šobrīd ir dalība valstis, kuras jau eh, izmanto PNR un ir savākušas attiecīgu informāciju? un vai e, informācijas apmaiņa, datu apmaiņa ir bijusi būtiska, vai pastāv kaut kāda koordinācija, vai tas ir uh, veiksmīgs process, vai ir radušās kādas problēmas, un, nu, varbūt radušās kādas grūtības, e, jo gal galā varbūt mums vēlāk visiem ar to nāksies e, sastapties. Nu, Un kas tad būs, kad visas 28 dalība valstis apvienos datus un e, izmantos e, tos kopā, e, jo gal galā ir svarīgi, lai sistēma būtu jēgpilna. Vakar Eiropola konferencē profesors Noimans mums atgādināja, ka arī mikrofinansēšana spēlē ļoti svarīgu lomu, nevienmēr svarīgi ir tikai uh, lielās eh, finanšu operācijas tika minētas tikko TFTP, bet eh, jautājums ir par to, kā dalība valsts dalās ar labāko praksi. Uh, Un, piemēram, par šo pašu uh, iespējamo potenciālo eh, noziedznieku identifikāciju, uh, redzat, cik ļoti svarīgi arī Londonas notikumi to pierāda, ir šī te, nu, mazā, uh, mazie krimināli noziedznieki, mazie pārkāpēji, nelielās summas, kā šajā virzienā darbojas Eiropol. Un tad attiecībā uz TFTP. Par to, kuri. Es zinu, ka Eiropieši ir iesaistījušies savā procesā, bet kā tas ir sadarbībā ar amerikāņiem, kāda mums ir, eh, kā ir ar mūsu pašu kompetenci un uh, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi un cik lielā mērā mums jāpaļaujas uz amerikāņu datiem, jo, lai tos izmantot, mums ir jādod viņiem pretī savi dati, un varbūt būtu labāk, ja mums būtu pašiem eh, sava uh, Uh, sistēma un uh, lai mēs paši varētu izlēmt, kur ir tie būtiskie dati, ar kuriem mēs gribam mainīties ar amerikāņiem. Paldies, Sofija. Jā, paldies. Es gribētu atsaukties uz pēdējo punktu Jo laikā, kad PNR un TFTP nolīgumi tika pieņemti, mēs jau jautājām, kāpēc mēs neveicam pētījumus paši, bet vienkārši nododam amerikāņu datus, ko viņi prasa. Un mums toreiz atbildēja, ka tā ir naudas lieta. Bet tagad mēs esam izveidojuši pašas Eiropas, pašas savu sistēmas, ka iet vēl tālāk. Nu, uh, Es gribētu pie, pieminēt eh, tātad eh, tiesiskā palīdzības aktu un tā saistību ar uh, eh, PNR. Man liekas, ka es visu laiku atrodos tādā krēsla zonā, mēģinot apmainīties ar informāciju ar Eiropas komisiju. Komisija sākotnēji atzina, ka PNR un TFTP uh, Eh, uz, tā, uz eh, šīm sistēmām neatniecas privātuma likums, eh, bet tas esot kaut kas cits kā tiesiskās palīdzības likums, un, un faktiski viņi spēlēs ar tiem abiem, tā īsti tos nenodalot, bet nu, tas nav nekāds mazsvarīgais jautājums. Jau tagad um, rakstu vēstuli jūsu kolēģiem, bet varbūt jūs varat paskaidrot to tagad, jūs varat apstiprināt, ka amerikāņi joprojām nav atsaukuši e, izņēmumu vai atkāpi no privātuma likuma PNR un TFTP instrumenta ietvaros, un vai tieši šajā nozīmē uh, attiecīgi šie akti, um, šie nolīgumi nedarbojas. Vai jūs to varat apstiprināt? Paldies, Džudita. Paldies. Es gribu saprast. Jūs sacījāt, kā līdz šim neviens pasažieris vēl savus PNR datus nav pieprasījis. Uh, Eh, kā jūs zināt, ka neviens eh, nav vēlējies apskatīt savus eh, datus, ko var iegūt no sistēmas? Vai tam ir sakars ar nezināšanu par to, ka jūsu dati tiek ievietot kaut kādā sistēmā? Tālāk par Eiropas PNR, uh, eh, Eiropas Savienības PNR vēl joprojām mēs gaidām tiesas nolēmumu. Un jāsaka, ka virsprokurors šeit ir ārkārtīgi rūpīgs un, un kritisks, un notiek arī sarunas ar Koreju un Japānu. Un tā tad ar ko mēs ejam uz šīm sarunām? Uz TTP par TFTP runājot. Nu, būtu liederīgi dzirdēt no augsts eh, amatpersonas, kam mēs lietojam datus. Jūs vienā piemērā varbūt, ka negrib, nejauši minējāt, ka attiecībā uz teroraktu tika pieprasīta informācija no ASV, tā kā mēs pirmo reizi redzam ierakstu. Uh, ieskatu tajā, kā šie dati tiek izmantoti. Mēs joprojām gaidām pierādījums par to, kā reāli tiek izmantot TFTP un PNR. Notiek des diskusijas par Eiropas TFTS. Un cik tālu mēs esam uh, nonākuši šajās diskusijās. Un mums joprojām ir jārunā par datu aizsardzības jautājumiem sadarbībā ar ASV. Uh, eh, Stīvens kundze vai vēl kāds? Helga lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es arī gribētu pateikties par šiem paskaidrojumiem, par TFTP un PNR. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām saņemtu visu nepieciešamo jautājumu un lai būtu arī tālāk informācijas apmaiņu. Gal galā tās ir mūsu tiesības uz informāciju arī drošības jomā. Nu, protams, ka tas ir saistīts arī privātumu normu ievērošanu. Un attiecībā uz avio pasažieriem. Beļģija arī vēlas paplašināt uh, starptautiskos pārvadājumus. Un kā tad ar to visu, uh, vai uh, šīs te normas tiks attiecināts, piemēram, arī uz uh, starptautiskiem um, autobusu pārvadājumiem? un vai arī tas eh, attieksies tikai un vienīgi uz avio pasažieriem. Paldies, Luīčī, došu tev vārdu. Uh, uh, Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Sākšu atbildes uzdot to jautājumu secībā. Vairāk jautājumu ir līdzīgi. Par datiem runājot. Pār PNR, par TFTP es piekrītu, kā kārti reizi mēs varam runāt par iespēju darbu uzlabot no līguma darbību. Tomēr Esmu pārliecināts, ka tad, kad darbosies Eiropas PNR, tad dalību valstis būs labāk apmācītas, kā izmantot to iespējas, ko dod šie nolīgumi. Mēs veidojam šo sistēmu, bet tad, kad tā darbosies un arī komisārs norādīja termiņus, Un tāpat dati, kas ir iekļauti mūsu nolīgumos, būs noderīgāki. Par TFTP situācija ir atšķirīga. Es domāju, ka tas ir Eiropola lomas TFTP dēļ. Eiropolam ir filtrējoša loma, un tāpēc Eiropols arī var aicināt uzņemties iniciatīvu uh, sazināties ar savienotāju valstīm, saņemt datus pēc da dalību valstu pieprasījuma un nosūtīt tos atpakaļ da dalību valstīm. Dati ir pieejami un priekšsēdētāji formālā veidā mēs varētu tos jums darīt zināms. Tālāk par to, vai TFTP ir apturējis kādu terorismu finansējumu Tas ir saistāms ar Holmairas kundzes eh, sacīto par mikrofinansējumu. Tik tiešām pēdējos teroristu uzbrukumos nav izmantoti masveida naudas līdzekļi. Tomēr viņi ir saņēmuši šos līdzekļus apmācībai, organizācijai, tāpēc nevarētu rēķināties un skaitīt tik tikai tos līdzekļus, kas ir tik tiešām izmantot pašu uzbrukumu organizēšanā. Tomēr kopš pēdējās eh, komisijas analīzes 13. gadā, kurā tika norādīts, ka TFTP nav piemērots dažādu iemeslu dēļ, tā skaitā izmaksas, bet arī eh, citi, piemēram, iespēju veidot eh, Eiropas TFTP. Situācija ir mainījusies vairāk kārtīgi. Jūs būsit dzirdējuši par to, ka mums ir vairāk vietējā eh, te, eh, terorisma un TFTP var to neaptvert. Tāpēc komisija ir atsākusi novērtējumu par to, vai vajadzētu veidot Eiropas TFTP, un savā ziņojumā gada sākumā komisārs Kings to ir norādījis, ka darbs ir sācies, un jūs zināsit, ka tiek gatavots ietekmes pētījums, kuru jūs varētu saņemt šī gada beigās ar vai bez konkrētiem priekšlikumiem par TFTPS, un tas attiektos uz jomām, kuras nav aptvērtas ar esošo TFTP. Un tas būtu ar nolūku veidot Eiropas TFTP. Tālāk par korekt, tiesiskām darbībām. Es varbūt neizteicos korekti, bet 2015. gada notikumi ir apsveicami, taiskaitā no PNR viedokļa, pat ja Bāles nolīgums, Bāzels nolīgums nav attiecināms tieši uz uh, PNR, bet to mēs ņemsim vērā nākošajā novērtējumā gada otrajā pusē, lai izvērtētu PNR drošības pasākumu darbību, ņemot vērā jaunos noteikumus un likumus. Deputāts Sargentīnī atbildot, neviens nav pieprasījis koriģēt nodotos datus, tas ir saskaņā ar DHS informāciju E, formāciju. DHS tīmekļu vietē ir daudz informācijas par caurskatāmību, kā jūs sacīju, sabiedrībai, lai tā varētu izmantot pieejamos instrumentus ikvienam pasažierim. Tālāk atbildot deputātei Sargentīnī par esošajām sarunām. Ir tikai viens eh, uzsākts sarunas ar Meksiku, eh, kur komisija deva mandātu 15. gadā, un sarunas ir apturēts gaidot eh, atzinumu no tiesas Mēs esam skaidri norādījuši, kas nekādas sarunas netiks atsāktas pirms tiesas atzinuma saņemšanas un tās, tā izvērtējuma. Un visbeidzot par dzelzceļu eh, transportu. Eiropas direktīva neparedz starptautiskā dzelzceļa un citu eh, transporta veidu iekļaušanu. Tik tiešām vairāk transporta veidi eh, formālā darba grupā tiek skatīti, vai būtu nepieciešams to iekļaut, bet komisija šobrīd nestrādā pie šiem aspektiem, un mēs vispirms gribam izprast nepieciešamību un proporcionalitāti darbībām, ko uzsāk darbība dalībvalstis, un mēs tāpēc izvērtētu ne, gan nepieciešamību, gan proporcionalitāti. Sofija, e, pa, īsts papildus jautājums. Jā, es gribētu saņemt rakstisku skaidrojumu par situāciju, jo pēc saskaņā ar pamatnolīgumu to varētu attiecināt uz PNR un TFTP, bet lieta ir tā, ka daļa no visiem šiem tekstiem bija atsaukums izņēmumiem privātum aktos. Es nedomāju, ka tas notiktu un ka amerikāņi to darītu, bet katrā ziņā komisija rakstiski apstiprināja, ka tā tas tik tiešām ir. Un katru reizi, kad es mēģinu to iekļaut debatēs, vēstulēs, tāds Eh, notiek laipošana apkārt, un komisija šķiet pat īsti nezina, ko tā dara. Tāpēc es gribētu saņemt atbildi rakstveidā no komisijas, nevis dažādas atbildes no dažādām komisijām, bet vienu atbildi ar skaidrojumu, kāda ir pašreizējā uh, situācija ar uh, eh, privātumā atsaukšanu uh, tiesas. Uh, nolēmumu nāk un citiem. Atvainojieties, izteicos nepareizi runājot par PNR. Mēs esam saņēmuši no savienotā valstīm informāciju par personām, par kurām ir bijušas pozitīvas atbildes bet es gribētu zināt, ko dalībvalsts ar šo informāciju ir darījušas, ja tās ir kaut ko darījušas, un vai ir bijusi kāda izmeklēšana vai tiesas lēmums un esmu pārliecināta gandrīz vai, ka būtu kaut ko dzirdējusi no dalībvalstīm vai parlamentiem. Un mans vienīgais jautājums ir, kāda ir efektivitāte, vai mēs izmantojam šos datus un vai pārbaudām, ja kaut kas aizstās tā tād, kad mēs saņemam informāciju no savienotajām valstīm, vai arī tā tiek vienkārši ielikta lielajā kurvī. Un tagad Nākošais ļoti ātri. Marija Kristīna Viržijā. Es apsolu, ka es e, labticīgi izmantošu e, runas laiku. Jo man, man bija tāda pat reakcija kā deputātais Sargentīni. Jūs sacījāt, ka nav bijuši pieteikumi koriģēt datu spēnēru. Vai tas nozīmē? E, un varam secināt, ka viss ir kārtībā, vai varbūt ir kāda problēma, jo mēs par to bažījāmies e, nolīkumu stājoties spēkā par iespējām pilsoņiem piekļūt un zināt, kā viņi var piekļūt un koriģēt datus un kādas garantijas jums ir šajā jomā. Atbilde deputātei Intveldējai. Es saprotu, ka jums ir taisnība un pilnīgi noteikti jūs saņemsiet at kolektīvu komisijas atbildi, jo šis ir ļoti komplekss pasākums, kas attiec uz vairākiem departamentiem, bet pilnīgi noteikti atbildi jūs saņemsiet. Deputātei Sīpelei pārpēdas nav pilnīgi skaidrs, mums nav informācijas, vai dalībvalsts ir un kā ir izmantojis šo informāciju. Es domāju, ka direktīvu iztenojot komisija, kura ir ar lomu šeit, varēs rēģēt uz jūsu jautājumu. Un visbeidzot, esam pārbaudījuši to, ka DHS, iekšzemes drošības departaments, sniedz pietiekami daudz informācijas pasažieriem caur informāciju lidostā tīmekļu vietnē visiem pasažieriem, kur ir formāli to pieprasījuši, un mēs esam saņēmuši informāciju. Mums ir teikts, ka neviens pasažieris šādu informāciju ir izmantojis. Uh, Paldies, Luīģi! Noslēgumā es vēlētos pateikties visiem, kas eh, strādāja šo garo nedēļu. Paldies personālam. Eh, jūs esat tādā situācijā gandrīz kā karaliene, kur atbildiet nedrīkst, bet klāt ir jābūt. Un es do, esmu priecīgs, ka mēs esam tikuši galā ar šo ļoti sarežģīto darba kārtību. Katrā ziņā tagad es novēlu visiem jauku nedēļas nogalu un paldies visiem par sadarbību.